bet kopā mēs tieši to arī varam panākt. Un pat lielāka atdeve nekā, ja katrs darbosies atsevišķi. Lielas paldies, komisārs Konze! Un tagad diskusija ir galā. Balsošana notiks rītdien. Un te ir pēdējais paziņojums no manas puses. Nākamā sēde notiks 15. jūnijā rītdien, otrdien sākot no 9 līdz 1 un tad no 3 līdz 18.30, no 9 līdz 24.00. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā, un paldies visiem, paldies arī tūkiem, paldies visiem klātesošajiem, un sanāksme ir slēgta. Paldies!